herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? lūdzu ieņemiet vietas dāmas un kungi. ich erkläre die am 27. Es gribētu tagad paziņot, ka 27. novembrī pārtrauktā plenārsesija atkal tiek atsākta. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Godāmās, godāmie kungi, cienījamās dāmas, godāmie kolēģi, mēdīju brīvība un plasažīnas līdzekļu brīvība ir e, Eiropas Savienības e, pamatvērtība. Turcija ir kandidāta valsts, ar kuru mēs.